Buenas tardes. Labu pēcpusdienu visiem. Labu pēcpusdienu visiem. Sāksim darbu. Empezamos la comisión de, de petición. Sākam lūgumu ekskomiteju eh, darbu. 22. februārs. Liels paldies visiem. Paldies arī par to, ka ir eh, ieradušies arī lūguma rakstu iesniedzēji. Lūdzu, apsēdieties, sāksim darbu. Es tā, eh, tagad uh, stundu vadīšu komiteju, pirms ieradīsies priekšsēdētāja Cecīlija mūsu. Tad vadītāji vispirms pieņemsim darba kārtību, ja iebildumu nav, tad uh, uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Iebilžu nav ļoti labi. Otrs punkts Um, protokols, protokola nav punkts atkrīt, tālāk uh, paziņojumi un citi jautājumi, arī te jautāju, uh, te nekā nav, līdz ar to uzreiz nonākam pie lūguma raksta 58 2015 um, platformā uh, cilvēkiem, kur cieši no C hepatīta un uh, šīs uh, slimības izskaušanas plāns. Mūsu vidū ir tāpēc, uh, ka Sēla Luisa Rodrīgas Agujo, kas pārstāv šo platformu, es viņu sveicu mūsu vidū. Paldies arī um, pārējiem lūgumraksta autoriem. Un tagad vārds uzreiz arī Agujo kungam lūdzu. Señoras y señores eurodiputados. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas kungi, eirodeputāti. Es uh, jūs uzrunāju, ka uh, Stānijas hepatīta C uh, pacientu platformas pārstāvis. Mēs šeit runājam par cilvēkiem, kuri cieši no hepatīta, no šī C hepatīta, bet runā tikai par mums, bet um, cieši arī uh, mūsu tuvie ģimene, 14 miljoni cilvēku cieši uh, no šīs infekcijas sekām. 56 miljoni eiropieši. Šis skaitlis ir krietni lielāks par uh, Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotāju skaitu kādā valstī atsevišķi. Šī problēma tik tiešām ir uh, apjomīga. Par to jau runā arī 168. pāns par to, ka uh, Eiropas Savienības tiesībām ir augstā līmenī jāaizsargā cilvēku veselība. Eiropas eh, Savienības eh, rīcība ir jābūt arī eh, efektīvai C hepatīta apkarošanām. Ja netiks pieņemti nepieciešamie pasākumi, tad no 13. līdz 30. gadam par 110% pieaugs cirozes gadījumu un uh, aknu vēža uh, gadījumu pieaugs par 140%. Ir jārīkojas tagad ir mūsu rīcībā arī ārstniecības līdzekļi, kas uh, var uh, risināt 95% no saslimšanas gadījumiem. Mūsu platforma piedāvā C hepatīta izskaušanas plānu, bet mums ir nepieciešama visaptveroša strateģiska plānošana. Vispirms mēs uh, vēlamies vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, jo līdz šim ir uh, slikti interpretēti arī AD ārstniecības kliniskās vadlīnijas. Ir pieņems tikai tās atmas ekonomiskais ārstnieciskais veids, taču tās neatrisina problēmu Un tas arī nesamazina izdevums veselības aprūpas jomā. Kādēļ? Jo veselības advancētākajā stadijā ārstniecības līdzekļi vairs nav tik efektīvi. Ir nepieciešams arī visu dzīvi pacientu novērot, un tas nozīmē arī izmaksas. Tad otrkārt mēs zinām, ka Eiropas Savienība tikai eh, diagnosticēja 25% no C hepatīta gadījumiem. Startautiskie eksperti ir labi definējuši, kāda veida cilvēkiem ir jāveic vīrusa eh, testi. Tad ir jānovērš arī jaunu gadījumu parādīšanās Eiropas telpā, ir jāizstrādā slimības prevencijas kopīgais protokols ir jāinformē arī iedzīvotāji par to, kā var saslimt ar šo slimību un kā izvairīties no tā. Ceturtkārt, 2013. gada ziņojumā tiek noteikts, ka C hepatīta gadījuma identificēšanas uh, veids Eiropas Savienībā nav precīzs Dati ir aptuveni, katrā dalību valstī ir jāizstrādā vienots salīdzināmi kritēriji, kā arī ir jāinformē par katru ārstnieciskā līdzekļa efektivitāti. Piektkārt ir nepieciešama arī sanitārā kontrole. Zāļu lielās cenas uh, nozīmē to, ka uh, netiek uh, pietiekami piedāvāti šie, uh, nav pietiekami pieejami šie ārstnieciskie līdzekļi. Dalību valstīm ir jāiegādājas uh, šīs zāles vai arī jāparedz obligātās licences patentētajiem medikamentiem. Tas palielinās konkurenci starp zāļu ražotājiem, kā teica ir profesors, profesors Mišels Kazačkins, ANO ģenerālsekretārs sekretariāts īpašais sūtnis ir nepieciešams uzsākt starptautiskās sarunas uh, par uh, zāļu iegādī, kad, tiek, kad ir runa par uh, veselības apdraudējumu pasaules līmenī, kā arī jādara ir viss, lai uh, mm, izkaustu pretrunas starp uh, intelektuālajām uh, tiesībām un cilvēktiesībām uz veselību. Dāmas un kungi deputāti, jums ir uh, vara uh, arī atrisināt šo dilēmu. Liels paldies! Vārds komisijai, pateicos platformai un arī doktoram par šo e, runu. Vārds. E, komisijas pārstāvjiem Bēlīne Pendelovska un tad Adolfo Kalis lūdzu. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Lielas paldies, labu pēcpusdienu visiem. Vispirms es eh, vēlētos pateikties lūgumu rakstiesniedzējiem par šī jautājuma aktualizēšanu un arī paldies Eiropas parlamentam par ieguldījumu debatēs, jo uh, hepatīts C un uh, vīrus hepatīts kopumā uh, komisijā bieži vien tiek atzīts par kluso slepkavu, un mēs cenšamies noņemt šo klusumu un palielināt informāciju par šo problēmu. Nesen pagājušā nedēļā Solvēja bibliotekā bija hepatīta C samits, un to organizēja vairākas Eiropas līmeņa asociācijas. Komisija, komis, eh, komisārs Andrukaitis uh, uzsvēra to, ka ir e, jāliek lielāks akcents e, šai slimībai. Un, um, tas, ko viņš teica, un jūs e, ļoti lielā mērā sakrīt par to, ka ir tiešām jāuzlabo pārbaudes, skrīningi, profilakses un visbeidzot arī piekļuve medikamentiem un ārstēšanai. Komisija atzīst to, ka hepatīts C ir uh, Uh, liels sloks sabiedrības veselībai Eiropā, bet uh, ir jāatcerās arī mūsu kompetences uh, premises šajā jomā. Jūs ļoti atbilstīgi citējāt 168. līguma pantu, bet uh, tas ir jālasa līdz pat beigām, jo pēdējā daļa ir ārkārtīgi būtiska, un tajā ir teikts, ka atbildība, uh, kas paredzēta, lai noteiktu uh, veselības politiku, eh, medicīnas aprūpi, to starp arī resursu piešķīrumu, ir eh, dalību valstu ziņā. Un šajā saistībā jūsu uzskaitīto jautājumu risināšanā mums nav eh, kompetence to darīt ES līmenī. Un mēs nerīkojamies visi vienlaicīgi, bet mēs cenšamies papildināt viens otru atbalstīt eh, valstu centienus eh, cīņā pret šo slimību. Komisija nevar finansēt eh, aprūpi, mēs nevaram arī izstrādāt klīniskās vadlīnijas, tā nav mūsu loma. Mēs arī nevaram mm, noteikt valstīm, kuras zāles lietot un kuras izvēlēties, bet ko mēs varam darīt un jau darām, ir atbalstīt uh, Mm, veselības programmu, un to mēs arī darām. Mēs līmenī ir vairāki eh, projekti, kas ir aizsākti. Pagājušā gadā mums eh, tika aizsākts kopīgās eh, darbības mm, projekts, lai samazinātu kaitējumu mm, šai slimībai. Tātad mēs zinām, ka daudzi, kas slimo ar šo slimību, injicē zāles, un eh, mm, tāpēc mēs eh, pie tā arī strādājam, un kā jau minēju, tas ir eh, tāds klusais slepkava, un bieži vien mēs to nemanām. 2016. gadā ir arī vairāki projekti, mm, kas ir savā noslēguma fāzē, un tas ir viens no instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Mēs to arī mobilizējam pēc iespējas efektīvāk, jo programma nav Eh, ārkārtīgi plaša. Tad runājot par apvārsni 2020, tas ir eh, lielāks, plašāks instruments ES līmenī un ir daudz pētījumu, daudz eh, finansējumu investēts un F, šajā mm, veselības programmā septiņi bija 50 miljoni eiro finansēti vai pat vairāk. Un, apvārsni 2020, tad 3,5 miljoni ir investēti pētniecībā šobrīd. Tad, runājot par eh, slimības eh, uzraudzīšanu, jūs ļoti atbilstīgi norādījāt, ka ir jautājumi, eh, kas ir jārisina uzraudzības ziņā, un atbildīgās iestādes to arī norāda. Un viena joma, kur mēs varam stiprināt, un mēs arī to darīsim, jo arī dalību valstīm ir jāveic ziņošanas pienākums. Un ir tiešām jāpārliecinās par to, kāpēc uh, Tas nenotiek. Mēs eh, saprotam, ka dalībvalstīm varbūt nav vienmēr dati viņu rīcībā, un, bet citādi būtu grūti saprast, kāpēc tās neziņotu atbildīgajiem dienestiem. Runājot par ārstēšanu un iespējām palīdzēt cilvēkiem ar ārstēšanu 2016. un 2015. gadā Eiropas medicīnas aģentūra kopā ar komisiju ļāva jaunus medikamentus. Un eh, tie, to izmantošana, tie ir tie, mm, uz kuru jūs laikam atsaucāties, izmantojot pātrināto procedūru. Un mēs eh, mm, cenšamies to izmantot, lai eh, zāles būtu pēc iespējas ātrāk pieejamas pacientiem. Bet kas mums ir Eiropas Savienības līmenī? Un jūs, manuprāt, arī tam pieskārāties savā runā, proti kopīgs, kopīga iepirkuma mm, lēmums par apdraud, nopietnu apdraudējumu veselībai. Un mm, saskaņā ar mm, noteikumiem dalību valstis, ja tās to vēlas, var veikt kopīgus iepirkumus zālēm, mm, bet tam ir nepieciešams vismaz četras valstis plus komisija, lai aizsāktu specifisku procedūru kopīgam zāļu iepirkumam. Mums ir eh, indikācijas no dalību valstīm, ka varētu būt interese. Bet vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir dalību valstu ziņā uh, rosināt šo instrumentu. Mēs nevaram tām to likt darīt. Papildus tam mēs uh, uzskatām, ka lielāka caurredzamība cēnu noteikšanai un cenām ES līmenī varētu palīdzēt risināt uh, zāļu pieejamības problēma, un šajā saistībā mums veselības programmas ietvaros ir paredzēti projekti, lai uzlabotu cēnu noteikšanas caurredzamību. Manuprāt, es būšu aptvērusi instrumentu kopumu, kāds mums ir, es līmenī. Tie nav ļoti plaši, Nu, bet izmantojam tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un tā apkopojot, un pirms es vēl arī dodu vārdu mm, no DG Growth e, kolēģiem mm, par mm, intelektuālā īpašuma tiesībām vēl vēlētos teikt dažus vārdus. Jā, apkopošu, ka komisija atzīst e, C hepatītu kā nopietnu apdraudējumu veselībai Eiropas Savienībā. C hepatīts un uh, Mm, tā kā B hepatīts tam nav e, vakcīnas, tā ir e, slimība un tas ir tāds vēsturisks brīdis, kas šobrīd ir pienācis. Pat ja mēs domājam par turpmākajiem 10-15 gadiem, kā tiem, kas varētu būt brīdis, kad mēs varētu izskaust šo uh, Mm, slimību pilnībā, bet uh, ir zāles, kas nav pilnībā efektīvas, un mēs esam gatavi spēlēt savu lomu, lai atbalstītu dalību valstis, uh, izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, cīnoties pret šo slimību. Paldies, es esmu no DigiGrowth, no publiskā iepirkuma direktorāta, un es vēlētos vēl papildināt mm, DigiSante kolēģis atbildi. Un es vēlētos eh, runāt par augstajām cenām, vai tas varētu uh, Mm, nozīmēt, ka tas pārkāpj publiskā iepirkuma mm, noteikums. Publiskais iepirkums ir vērsts uz to, lai atvērtu tirgu konkurencei. Un tas nozīmē, ka publiskie iepirkumi iepirkēji var iegūt izdevīgākus pirkumus, bet ir jāsaprot, ka publiskais iepirkums ie, ievēro direktīvas, kas ir spēkā Tā tad ir eh, galvenokārt runa par procedurāliem noteikumiem. Nav tādu ekonomisku kritēriju, kas mm, pateiktu, kas ir mm, saprotami zemes eh, cenas, bet eh, kad publiskie iepirkēji apkopo savas vajadzības un veic kopīgu iepirkumu, kas var būt reģionālā, nacionālā līmenī un pat mm, ar citām dalībvalstīm ārpus kopīgā publiskā iepirkuma nolīguma, mm, kopā ar komisiju var tātad mm, pateikt, ka jā, mēs vēlamies apkopot eh, savas mm, vēlmes, un tad ir arī lielākas iespējas veikt pārunas, un mazākām valstīm, kā piemēram Baltijas valstīm, varētu būt interese eh, apvienot savus spēkus un teikt spēcīgāku vārdu industrijai. Un eh, tas nav tāds noteikums, ka ir šis pozitīvs iznākums ja ir dažādi iepirkēji, kas apkopo savus uh, pūliņus un vajadzības reģionālā, nacionālā vai Eiropas līmenī. Habla también en nombre de la Comisión Alfonso, Alfonso Cales. Un, uh, komisijas vārdā arī Alfonso Kalesam vārds. Paldies! Un labdien visiem! Es ceru, ka. Mm, izteikšos pietiekami precīzi. Es, es, es strādāju DigiGrowth, mm, kas nodarbojas industrijas jomā un tāpat arī uh, intelektuālā īpašuma jomā, un mēs uh, izstrādājam likumdošanas priekšlikumus vienotajam patentam, Eiropas zīmolam un tam līdzīgiem jautājumiem. To jautājumu lokā, pie kuriem strādājam, ir farmaceitiskais patents un mm, zāļu aizsardzība. Nu, mani kolēģi izteica komentārus par svarīgām tēmām, un proti par pasākumiem viņi runāja C hepatīta ziņā, un e, prezentācijā jūs runājāt par pasākumiem intelektuālā īpašuma jomā, un es pavisam īsi iepazīstināšu ar situāciju. zāles, kas ļauj ārstēt hepatītu C, eh, ievēro eh, patentu, un tur ir ekskluzīvs eh, patenta lietošanas termiņš. Mēs uzskatām, ka šie patenti ir ārkārtīgi svarīgi, jo, lai izstrādātu zāles, ir nepieciešamas lielas investīcijas, vairāk kā miljārds eiro saskaņā ar aplēsēm, un mm, no Mm, zāļu izstrādes līdz eh, laišanas tirgū brīdim var paiet pat desmit gadi. Un eh, laboratorijai, mm, kas ar to nodarbojas, eh, ir jāinvestē līdzekļi desmit gadu laikā, pat nemaz nezinot, vai beigu beigās mm, zāles nonāks tirgū vai būs ekonomiski veiksmīgas un tam līdzīgi. Un patenti ir šajā saistībā ļoti nepieciešami. Tas ir politisks instruments. kas uh, iedrošina uzņēmumus veikt investīcijas ar domu, ka pēc tam būs iespējas gūt peļņu tirgū. Tātad pie šīm zālēm ir jānonāk, un uh, patenti mm, veicina inovācijas. Zāles ir ļoti svarīgas, un tām ir jāiziet dažādi etapi. Nu, un jādomā arī par pasākumiem, lai būtu pēc iespējas labāka piekļuve zālēm. Eiropas komisijā mēs esam izstrādājuši vairākus tiesību aktus, lai atvieglotu ģenerisko zāļu ienākšanu tirgū. Jūs pieminējāt, ka es līmenī ir kopienas tiesību akti, un tie ļauj uzņēmumiem izstrādā ģeneriskos eh, medikamentus patenta mm, vēl darbības laikā. Un komisijas stratēģijas ietvaros mm, komisija ir paziņojis par pasākumiem, lai vēl vairāk atvieglo ģenerisko zāļu nonākšanu tirgū. Tostarp ir arī pasākumi, kas paredzēti tam, lai stimulētu inovācijas. Un mm, konkurences ģenerāldirektorāts ir izstrādājis arī virkni pētījumu, uh, Mm, par šo tēmu, proti kā atvieglot eh, ģenerisko zāļu nonākšanu mm, tirgu. Un eh, tirzniecības ģenerāla direktorāts mm, tieši pievēršas šai konkurences eh, tēmai, arī divpusējās attiecībās. Un manā ģenerāla direktorātā, izaugsmas ģenerāla direktorātā mēs skatām arī ilgtspējīgas attīstības jautājumus, izaugsmas jautājumus. Un kā jau tika teikts, patenta tiesības nav absolūtās tiesības. Ir tādi pasākumi, kas ļauj aizsargāt patentus, bet arī ir arī izņēmuma gadījumi, kas ļauj ātrāk virzīties uz priekšu ģenerisko zāļu ziņā, un vēl ir arī papildu pasākumi, kurus jūs pieminējāt, proti ir obligātās atļaujas, jeb licences ir arī citi pasākumi, kad mm, mums ir arī atbilstīgi noteikumi. Un mēs uh, Eiropā pie, piemērojam arī starptautiskos nolīgumus, kā Mīnhenes līgumu un Eiropas eh, patentām Patenta jomai arī ir dažādi mm, jautājumi. Valstīs ir arī dažādas normas, piemēram, Spānijā. Reizēm tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi. Nav tā, ka ir eh, absolūtā kompetence tikai Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī nav tāda pieprasījuma, lai reāli harmonizētu mm, šo, šos noteikumus eh, visā Eiropas Savienības līmenī. Bet, eh, ja mēs skatāmies uz nacionālo patentu tiesībām, mm 73., 86. un 90. pants par to runāt mm, Spānijas eh, likumdošanā. Un tur ir runa par to, kā var atsaukt eh, patentu vai arī eh, licenci. Un tādējādi tas ļautu ražot ģenēriskās zāles. Nu, lūk, Tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Sākumā es pieminēju to, kā mēs komisijā strādājam ar Eiropas patenta jautājumiem. Patentī stimulē eh, inovācijas, un tās nav tikai absolūtās tiesības, kas attiecās uz patentiem, ir pasākumi, kas ļauj ātrāk, lai stirgu ģeneriskās zāles, un tāpat ir arī virkne starptautisko organizāciju, kas uh, Mm, nodarbojas ar patentu tiesību jautājumiem un arī mm, piekļuves zālēm jautājumiem. Paldies! Eh, Paldies, tagad es došu vārdu deputātiem. Man ir saraksts ar tiem, kas ir pieteikušies, bet tie, kas vēl vēlas runāt, var pieteikties pēc tam. Formēn. No, I... Aukens kundze. You know, sometimes it sounds... Es tagad runāšu angļu valodā. Šķiet, ka mm, lauksaimniekiem ir pašiem savi lobby pārstāvi, kas te sēž. Līdz ar to ir vispār neiespējami pieņemt uh, attiecīgu lēmumu. Nu, īstenībā dalību valstu veselības budžeti tiek aplaupīti. Uh, 50,000 percent. And, uh, and, and what we, and what we also... <laughs> Mēs esam informēti. Another firm, which means that they have no more costs on their research and development tā, un tā tad mēs esam informēti, ka nav arī uh, medicīnas nozarē bieži vien naudas izpētēji, un varbūt, ka lūguma raksta autori varētu mani informēt par blaknēm, tā tad ir zināms, kā šīs blaknes varētu ietekmēt cilvēka veselību. <clears throat> Bet viņi speciāli novilcina šo ārstniecību, lai varētu vēl ilgāk paaldzināt maksāšanu. Un dažreiz mēs domājam, kāpēc eh, nu, ar to nevar rīkoties, kāpēc ar to nevar tikt galā ES līmenī, bet nu, tas ir jādara ES, ES līmenī, jo mēs esam pietiekami spēcīgi, lai kaut ko darītu lietas labā. Es ieteiktu pirmām kārtām, lai mēs kopīgi ar komisiju un dalību valstīm nu, mēs vien paši nevarēsim te neko paveikt, ka mēs tā tad kopīgi pieprasīsim pilnīgu cenu veidošanas caurskatāmību. Piemēram, jāsaka, ka ASV lobbyistiem ir pat konkrēta statistika viņu rīcībā. Mēs arī gribam informāciju par cenām, tātad <clears throat> cik liela ir tirgus daļa, tirgus intereses un cik liela šeit ir izpētes iespējas. Jāsaka, nu, mēs runājam par cilvēku veselību un dzīvošanu, un dažus burtiski nozares uh, alkatība draud iedzīt nāvē. Es gribētu dzirdēt no komisijas, vai jūs esat dzirdējuši, kāda ir šo produktu, šo zāļu īstā cena? Uh, cik maksā izpēte, cik maksā inovācijas. Un, eh, Jāsaka, ka bieži vien arī blaknes netiek ārstētas, lai vienkārši pacienti turpinātu ilgāk stāvēt pie ārstiem un eh, lietot zāles. Vai ir arī nu, konkrētas pilnvaras vai normas, kas atļaut mums kļūt aktīviem? Bet mums jādomā par to, kā tiek veidotas cenas farmācijas nozarē. Un jāsaka, ka cenas turpina augt, un upuri, diemžēl, bieži vien ir tieši pacienti, un tam nav pat sakara ar izpēti un attīstību. Bieži vien uh, cenu veidošanas politikas galvenais apstākļus ir farmācijas uzņēmuma alkatība. Mums ir jāprūpējas, lai tur arī nebūtu neviena ar konfliktējušām interesēm ir cilvēki, kas nonāk interešu konfliktā. Mums ir jāatbrīvojas no jebkura, kas varētu nonākt interešu konfliktā. Tas ir pats galvenais. Tas neatiec ne tikai uz EMA, tātad zāļu aģentūru, bet arī uz visām pārējām. Paldies! Gracias. Tiene la palabra ahora Kirton. Paldies. Ganēņa kundze, paldies. Paldies arī lūgumraksta autoriem. inside the European Parliament, partly because my read... Es darbojos grupā Aknu draugi Eiropas parlamentā. Jāsaka, ka reģionā, kur es pārstāvu, ļoti daudzi cilvēki cieši tieši no šādām slimībām. Un pats bēdīgākais ko esmu redzējis savā reģionā, skatoties, kā tiek izmantots finansējums, kas atvēlēts dažādām, dažādiem medicīnas pētījumiem, jāsaka, tieši aknu slimībām ir ļoti grūti piesaistīt attiecīgu finansējumu. Ļoti labi, ka jūs uh, ieradāties parlamentā un par to runājat. Pagājuši nedēļa notika arī uh, seminārs par C hepatītu, un es domāju, ka Eiropas līmenī mums kaut kas ir jādara. Un ir arī mūsu rīcība runājot par uh, HIV, C hepatītu un citām slimībām arī redzēt, kā tās ir saistītas savā starpā, kā tās vienotru ietekmē. Jo bieži vien uh, cilvēki, pacienti, bieži vien ir arī dažāda slimību, dažādu vīrusu upuri. Aukenas kundze ļoti uh, daudz jau teica, nu ir grūti runāt pēc viņas, jo viņa jau parasti vienmēr pasaka to, ko es gribu pateikt. Bet kopīgs uh, publiskais iepirkums noteikti ir kaut kas ļoti veiksmīgs, jo 23 dalību valsts ir jau parakstījuši šo kopīgā iepirkuma vienošanos. Ko komisija varētu pateikt, uh, kā varētu rīkoties, lai garantētu to, ka dalībvalsts savā starpā ievēro solidaritāti, arī iepērkot patentus, lai samazinātu izmaksas. Ja runājam par intelektuālo īpašumu, es nesaprotu, kādēļ mēs nevarētu uh, arī šeit izmantot apvārsnes 2020 programmu, runājot par īpašumu tiesībām, tātad par intelektuālu īpašumu tiesībām, lai varētu vieglāk piekļūt dažādu jaunu zāļu patentiem. Un vēl papildinot Aukenes kundzes teikto par uh, intelektuālo īpašumu, mēs uh, gaidām, kamēr uh, Eh, patents eh, beigs darboties, bet tad speciāli pacientu netiek ārstēt pietiekam ātri, lai patenta darbību varētu pagarināt un iegūt vēl vairāk naudas. Ja mēs runājam arī par tehnoloģijām, ir jābūt labākai apmaiņai ar pāraugu praksi un informāciju un saskaņā ar 2011-24 direktīvas 50. pāntu vajadzētu parūpēties par labāku informācijas apmaiņu attiecībā uz veselības tehnoloģijām. Un noslēgumā gribēju teikt, šodien mēs iepazīstamies ar jūsu lūgumu rakstu, bet Envi komiteja dali, Eiropas parlamentā <clears throat> ļoti daudz strādā pie šo pārnēsējumu slimību jautājuma. Un jāsaka, ka kolēģi no Lielbritānijas, kas arī darbojas aknu draugu grupā, teica, ka iespējams varētu sagatavot arī mutisku jautājumu komisijai, ko tai vajadzētu atbildēt plenārsēdē. Varētu sagatavot tādu orālo uh, mutisko jautājumu, kas varētu labāk norādīt šo saikni starp HIV un C hepatītu ņemot vērā trīs vīrusus. Es nezinu, vai tas varētu būt kopīgs eh, mutiskais jautājums, ņemot vērā šos iesniegtos lūgumu rakstus, un to varētu arī eh, sasaistīt ar caurskatāmības direktīvas aktualizēšanu. Komisijai tā varētu būt eh, prioritāte un Mēs nedrīkstam pieļaut, lai farmācijas nozara vienkārši izmanto visu peļņas nolūkos un kavē arī akadēmisko izpēti visā Eiropas Savienībā. Paldies! Muchas gracias, eh, Beatriz Becerra. De la... Paldies. Beatriz, lūdzu. Bueno, yo, yo quiero dar en primer lugar las gracias y la... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties visiem platformas pārstāvjiem. Mēs esam tikušies uh, arī lūgumrakstu tapšanas laikā un ļoti jauka viņus te redzēt tagad, vaigā. Kopš C hepatīts uh, ir kļuvis uh, tik aktuāls, ir cevišķi Spānijā. Es gribētu pateikt, ka tagad mēs varam redzēt atšķirību, cik daudz laika esam veltījuši citiem lūgumrakstiem un šim lūgumrakstam. Mēs esam strādājuši patiešām ļoti aktuāli C hepatīta jautājumā. Mums ir jāatrisina problēmas, par kurām mums ziņo pilsoņi Un tāpat eh, šeit mēs runājam par nāvējošu slimību, kas kādreiz bija neārstējama, bet tagad ir pieejama medikamenti, lai to ārstētu. C hepatīts zināmā veidā ir eh, mūs nostādījis realitātes priekšā. Mums ir jāsaprot, ka medicīnas aprūpas sistēma nedarbojas pietiekami labi Un mums visiem ir jāsadarbojas, lai kaut ko darītu lietas labā. Un, protams, ja mēs runājam par izdevumiem veselības aprūpē dalību valstīs, nu, no situācija noteikti varētu būt labāka, bet arī Eiropas Savienība šeit varētu var darīt vairāk. Pēdējā plenāra sēdē Strasbūrā mēs runājam par piekļuvi zālēm. Un es domāju, tas ļoti lielā mērā sasaucas ar šodien izskatāmo lūgumu rakstu. Mums kopīgi ar padomu un komisiju ir jāstrādā, lai izveidotu kopīgu eh, piekļūs plānu eh, zālēm Eiropas Savienībā. Negribu te ne uz vienu radīt ar pirkstu, uz lobbyiem vai eh, farmācijas uzņēmumiem, zāļu ražotājiem. Mums vienkārši ir jādara kaut kas lietas labā, mums ir jāstrādā kopā, un šajā um, zāļu platformā ir jāmin, ka mums ir jāsadarbojas arī ar zāļu ražotājiem, jo mēs gribam to darīt, ja vēlamies piedāvāt labu veselības aprūpi saviem pilsoņiem. Jābūt arī labi caurskatāmai cēnu veidošanas politikai, jādomā par patentiem, par līdzekļiem, kas tiek eh, iz, iztērēti izpētēji un jaunu zāļu izstrādēji Un visbeidzot ir jādomā arī par iepirkuma politiku, lai piekļuve šīm tik svarīgajām zālēm būtu atvieglota. Es domāju, mums ir izcila iespēja tikties ar cilvēkiem, kas īsnībā pat ir uh, cīnījušies ar savu dzīvību, ar savu veselību, visdārgāko, kas viņiem ir, lai šim jautājumam pievērstu uzmanību. Mums ir jāpiedāvā viņam iespēja iegādāties zāles, kas ir nepieciešams, un jāizmanto dažādi instrumenti, lai garantētu viņam šīs tiesības. Un, ja es drīkstu, gribētu pateikt komisijai sekojošo, tā tad mēs ieviesām viesabonēšanas griezts Eiropā, nu varbūt to pašu varētu attiecināt uz zālēm, jo tās taču gal galā glāb dzīvību. Paldies! Varbūt, ka vajadzētu ievērot rūpīgāk runāšanas laiku. Mums ir vēl jāpievērš citiem darba kārtības jautājumiem, ir arī citi lūguma raksti, un tagad divas minūtes runātājiem. Lūdzu. Oui, madame la présidente, j'ai pas de chance dans le. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Izteikšos uh, īsāk nekā man kolēģi. Mūsu priekšā ir dilemma pēc būtības Es varu piekrist gandrīz visiem argumentiem, ko minēja lūgumraksta autori. Un arī lielā mērā tam, ko teica kolēģi, kas izteicās pirms manis, pat ja mēs visi neesam no vienas politiskās grupas. Mēs esam šeit lūguma rakstu komitejā, un mēs neesam šeit tikai, lai skaisti runātu un neko konkrētu nedarītu. Atgādinu, ka lūguma rakstu komiteja nevar spriest pār jautājumiem pēc būtības, bet drīzāk eh, jāraug, vai eh, mēs varam turpināt strādāt pie šī jautājuma vai nē. Mums ir jārespektē līgumi un noteikumi, kas ir Eiropas Savienības darbības pamatā, jāīsteno Eiropas veselības plāns, un šis plāns nav Eiropas Savienības kompetencē. Ja lūguma raksta mērķis ir prasīt no Eiropas komisijas, lai komisija savā vārdā tagad uzspiestu dalību valstīm kopīgu Eiropas uh, veselības aprūpas politiku, taču šis lūguma raksts nepie kā nenovedīs, jo tas gluži vienkārši ir pretrunā līgumiem. Taču, ja līguma, rakst, līguma raksta mērķis ir aicināt katru dalību valsti, ņemot vērā visas iespējamās sekas un arī uh, lielais cilvēks skaits, kas šodien ir ieradies, arī norāda uz to, cik svarīgs šis jautājums ir mūsu dalību valstīs, jo īpaši Spānijā, jo lielākā daļa lūguma raksta autori ir no Spānijas jā, šai lūguma rakstam ir jēga un te mēs varam strādāt, bet jā, mēs pēc šīs sanāksmes teiksim, jā, nu mēs uzklausījām visu, bet tagad uzspiedīsim katrai dalību valstī Eiropas Savienībā mainīt līgumus, lai uh, izstrādātu vienotu veselības aprūpas politiku. Tas vienkārši nebūs iespējams. Ja tāds ir mērķis, tad es piedāvāju slēgt lūgumu rakstu, bet uh, tad nosūtīt informācijai uh, kā informācija vīdes komitejai, atgadījai komitejai, lai izman, tiktu izmantoti citi instrumenti Eiropas parlamentā, piemēram, mutiskais jautājums, kas uh, varētu ļaut uh, daudz atvērtāk runāt par šo, nekā tas ir lūgumraksts komitejas sanāksmes laikā lai mēs varētu iet vēl tālāk uh, šajās kompetences, bet pašlaik Eiropas Savienībai šādas kompetences nav. Paldies! Gracias, señor Marijas, adelante. Marijas kungs. Yes. Καταρχάς να συγχαρώ τους αναφέροντες που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και ήρθαν να... Paldies. Es gribēju uzteikt šīs pētīcijas, šī lūguma raksta autors par to, ka viņi ir pievērsuši uzmanību šim tik aktuālajam jautājumam. Jāsaka, ka daudzās dalībvalstīs no C hepatīta cieši liels cilvēku skaits. Ja mēs runājam par migrantiem un bēgļiem, nu, ar viņu plūsmu šī slimība var izplatīties vēl ātrāk. Un mums vajadzētu uzdot arī jautājumu par kompetencēm, kā attiekties pret to, kā, ko darīt ar subsidiaritātes principu. <clears throat> Jo sabiedrības veselība ir dalība valstu kompetencē. Bet ir noteikts, ka ja uzņēmums kam ir spēcīgas pozīcijas tirgū, un ir iegūši šīs pozīcijas pateicoties intelektuālam īpašumam un patentam, un ja ir konstatēta eh, dominējušas pozīcijas ļaunprātīga izmantošana, tad eh, līgums tiek pārkāpts. Komisijai šeit ir kompetences un tā var izpētīt, kā tad šis patents ir ticis izmantots. Varbūt, ka tādā veidā arī uh, izmantot šo oligopoliju uzņēmums var uh, uzlikt saviem produktiem ļoti augstu cenas, un arī tas ir klasisks konkurētspējas likuma pārkāpums. Tālāk piekļuve zālēm. Par to mēs diskutējām jau plenārsēdē Strasbūrā. Jo, protams, ka šīm zālēm ir jābūt pieejamām pacientiem. Ir arī konkrēta Eiropas programma, kas to paredz, ir arī uh, izpētes programmas un uh, apvārsnes 2020 ir Eiropas līmeņa programma. Mums līdz ar to ir tiesības šos jautājumus savā komitejā izskatīt. Ir vēl ļoti daudz citu jautājumu, kas mums ir jāizskata. Es uzskatu, ka petīciju šo lūgumu rakstu nevajadzētu slēgt. Mums ir jādomā, ko darīt tālāk. <clears throat> Mēs, protams, negribam dalību valstīm neko ne, ne uzspiest, ne diktēt, bet ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu piekļuve konkrētiem medikamentiem, konkrētām zālēm, kas viņiem ir nepieciešams Es tā vēlējos arī beigās pateikties lūgumu rakstu autoriem par šo izcilo iniciatīvu, ņemot vērā to, ka viņiem bija drosme šeit ierasties. Yo quiero comenzar diciendo que yo no. ¿Por yo o por mí? Por yo. quiero comenzar diciendo que no conozco que se haya modificado ningún tratado. Paldies. Desde la Unión Europea coordina un plan contra. Vai es varu pateikt pašā sākumā, ka mums uh, tagad būs jāmaina, jā, jāgroz līgumu, lai kaut ko ieviestu. Mums bija malārijas, tuberkulozes, aids plāni. Nu, mums nevajag akurāt tāpēc eh, grozīt līgumus. Šeit ir runāts par veselības aizsardzību līgumā. Mēs runājam arī par cenām. Un cenas, eh, cenu veidošana arī ir iekļauta dalību valstu kompetencē. Es domāju, ka eh, ja mēs pat nevaram, eh, ja pat mūsu kompetence mūs ierobežo, mēs varam darīt eh, kaut ko citās jomās. Tika teikts, ka izpēta ir ļoti svarīga un ļoti dārga, bet mēs nezinām nekādas detaļas, cik daudz izpētes jau ir bijis veikts šajā kontekstā. Es gribētu pateikt, ka komisija pati nesen piedāvāja pētījumu par statistiku attiecībā uz uh, zāļu ražotājiem. Ja mēs runājam par intelektuālo īpašumu, 20 gadus, piemēram, var būt monopols uz konkrētām zālēm, bet no otras puses ir sabiedrības veselība. Mums ir jāparūpējas par līdzsvaru saglabāšanu. Eiropas Savienībai ir jāspēlē savu lomu, tas ir jādara mūsu pilsoņu labā. Uh, Tas attiecas uz ļoti daudziem cilvēkiem, varbūt 25% cilvēku nav pat vispār skaidrības, ka viņiem ir C hepatīts. Tādēļ, ka nav pietiekami labu diagnosticēšanas sistēmu, nav labu nu, reģistru. Tas ir jāmaina un šī slimība cilvēku veselību ietekmē šausmīgā veidā, tādēļ mums par to ir jācīnās ļoti apņēmīgi. Mūsu rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai palīdzētu dalību valstīm. Mums tas ir jādara. Un tāpat ir jāpadomā, kāds pasākums ieviest, lai būtu pēc iespējas efektīvāki. Protams, jādomā arī par izpētes cenām. Bet nevar visu laiku runāt tikai par naudu, ir jādomā arī par kvalitatīviem aspektiem, par caurskatāmību un par to, lai mūsu rīcībā būtu atbilstoši instrumenti. Tālāk apvārsnes 2020 ir nepieciešama līdzekļa izpētēji un ir iespējams izmantot valsts līdzekļus, lai ieviestu inovācijas. Mēs nevaram strādāt tikai farmācijas nozares labā. Noslēgumā gribēju jums pateikties par eh, šīs, eh, šī lūguma rakstu sagatavošanu, par to, ka jūs sagatavojat platformu. Paldies par visu, ko esat paveikuši. Es zinu, ka šeit ir dažādi atšķirīgi viedokļi, bet jūs pievērsāt mūsu uzmanību ļoti daudziem aktuāliem jautājumiem, informējāt par to komisiju. Šodien mēs uh, runājam par cilvēkiem ar C hepatītu, citu dienu mēs varam uh, runāt par citu slimību mocītajiem. Mums ir jārunā par veselības aprūpu kopumā un kā atrisināt šīs problēmas, ar ko joprojām cīnāmies. Ir nepieciešama arī, protams, politiskā griba. Mums ir jāsagatavo mutiskais jautājums un jāpadomā, kā uh, sagatavot konkrētu plānu, lai varētu izskaust eh, C hepatītu Eiropas Savienībā. Cilvēkiem ir jābūt arī informētiem par šo slimību un jābūt attiecīgai terapijai. Paldies! Gracias. Bueno, en primer lugar. Paldies. Vispirms es vēlētos pateikties platformu par uh, ieguldīto darbu. Platforma ir uh, cien, uh, cienījusies visu vārdā, jo mūs visus var kādu dienu skart C uh, hepatīta vīrus, un kā norādīja arī lūguma raksta autors, ir jau pieejami medikamenti, kas var uh, ārstēt cilvēkus jau ar 95% e, pozitīvu rezultātu. Taču par spīti tām katru dienu simtiem cilvēku Eiropā mirst no šī vīrusa, jo ļoti daudz valdību, kas nefinansē ārstniecību Spānijā, piemēram, valdība nefinansē e, šo nepieciešamo medikamentu C hepatīta ārstēšanai. Līdz ar to ārstniecības izmaksas var sasniegt 25 tūkstošus eiro, un tad jūs apzināties, ko tas nozīmē cilvēkiem, ja valdība viņiem nefinansē šos izdevumus, un te nevaram vienkārši apmienāties ar to, ka nosodam šādu situāciju. Mums ir arī jārunā par lielajām farmācijas kompānijām, jo jā, šīs cenas ir tik astronomiski lielas, tas ir tādēļ, ka ir patenti. Uh, Um, patenti, kuru mērķis ir nodrošināt kompāniju pēc iespējas lielāku peļņu, bet uh, tas uh, nolēma nāvēju simtiem tūkstošu cilvēku Eiropā. Un tas noteikti tādēļ, lai farmācijas kompānijas vienkārši varētu sev pildīt kabatas. 13 miljārdi dolāri. Tādi, tāds ir bijušas, tāda ir bijusi pēļņa farmācijas kompānijām uh, kuras tirgo šīs zāles. Tad ir vēl viens jautājums arī pētījumi valsts uzņēmumi. Ja valsts uzņēmumi veiktu šādus pētījumus, tad mūsu šīs dienas jautājums nebūtu aktuāls. Protams, ka veselības aprūpas politika ir dalība valstu pārziņā, bet ir jautājums pēc būtības. Eiropas komisijai ir kompetence rīkoties, jo šeit runa ir par patentu. De la Unión Europea. Taču izskatās, ka kom komisija vairāk uzklausa uh, zāļu ražotāju intereses un netik daudz uh, pacientu intereses pašlaik. Uh, tiek vestas sarunas, piemēram, par transatlantisko tirsniecības nolīgumu ar ASV TTIP. Ar šo, šī nolīguma starpniecību farmācijas kompānijas vēlas uh, lai tiktu stiprināti noteikumi par patentiem. Un pirmā lieta, mēs nevaram eh, te vienkārši nolikties priekšā farmāciju kompāniju prasībām. Un to es saku kolēģiem, kuri priecājas par to, ka šeit ir ieradušies lūguma raksta autori, bet pēc tam balso par to, lai farmācijas kompānijām būtu lielāka pēļņa. Es arī varu piekrist tam, kā plenāra sēdē ir jānāk lai ar mutiski jautājumu, jāuzdod konkrēti jautājumu komisijai, kādi tiek pieņemti pasākumi, lai tie eiropieši, kuriem ir nepieciešama ārstniecība, to varētu arī saņemt. Ko darīja dara komisija, lai mainītu spēkā esošo uh, tiesību aktus patentu jomā? Mēs ļoti skaidri dzirdējām no kolēģiem, ka kā pasākumi, kas ir pieņemami ļoti svarīgi. Paldies! Eh, <clears throat> muchos, muchas gracias a todos los intervinientes. Liels paldies eh, visiem, kuri izteicās. Es gribētu tiešām mudināt visus uh, neatteikties no debatēm par C hepatītu šeit Eiropas parlamentā. Pirmo reizi, kad pieņem deklarāciju par C hepatītu, tas bija 29. martā 2007. gadā. Tas notika šeit Eiropas parlamentā. Šodien jau ir 2016. gads, ja nekļūdos. Es nedomāju, ka mēs eh, varam ļaut lietām attīstīties tālāk tik lēni, kā tas ir noticis līdz šim. Tad, protams, arī jākompensē un īpaši jāatbalsta pētniecības aktivitātes. Taču šos personāla noteikums nevar piemērot ārstniecībai. Ārstniecība ir jādara pieejama pacientiem, ir jāpārskata tiesību kopums, kas attiecas uz patentiem, jo runa ir jau par mūsu dzīves veidu un mūsu attiecībām. Vēlos atgādināt, ka pēc 30 eh, gadu smaga darba eh, cīņā par to, lai tiktu izskausts C hepatīts, varu apliecināt, ka jūs nevarat eh, mums liekt cerību perspektīvu. Paldies! Lielas paldies! Es izteicu priekšlikumu un uh, vēlētos dzirdēt jūs nostāju. Domāju, ka vairākums varētu piekrist tam, ka līguma, lūguma raksts nekādā gadījumā nedrīkst tik slēgts. Ņemot vērā arī komisijas sniegto informāciju, mēs nosūtīsim vēstuli komisāram Andru Kaitis. Viņš ir atbildīgs par uh, veselības aprūpi, arī pārtiks nekaitīgumu jautājumiem. Mēs informēsim komisāru par to, kas izskanēja šodien debatēs. Mūsu komitejā mēs rakstīsim vēstuli arī kompetentai komitejai, šeit Eiropas parlamentā vīdes komitejai, lai saņemtu vīdes komitejas atzinumu, kā arī nosūtīsim vēstuli, nu tas ir mans eh, papildus priekšlikums arī Pasaules veselības organizācijai, kas sagatavo pirmo pasaules stratēģiju par šiem mm, virāliem hepatītiem. Par mūtisko jautājumu plenārsēdē šeit es domāju, ka mums vajadzētu sagaidīt reakciju no komisāra. Pēc tam tad koordinātori arī pieņems attiecīgo lēmumu. Es nesaku nē, mutiskajam jautājumam, bet. Uh, koordinatoriem par to jālemj. Solidad. Es domāju, ka mutiskais jautājums ir nepieciešams. Vienīgais iemesls gaidīt būtu tāds, ka vīdes komiteja pati uzņemas šādu iniciatīvu plenārsēdē, bet es nedomāju, ka jāsagaida komisāra atbilde. Mēs jau esam gaidījuši šīs atbildes, arī šodien gaidījām atbildi. Uh, Līdz ar to ir jāzina tas, vai vīdes komiteja vēlas uzdot mutisko jautājumu plenārsēdē vai nē. Ja vīdes komiteja um, nevēlas uzņemties šo iniciatīvu, mēs varam uzņemties šo iniciatīvu, bet tas ir vienīgais iemesls, kādēļ sagaidām šo mūsu jautājumu. Labi, jā, tad uh, sazināsimies ar vidas komiteju, sazināsimies ar Eiropas komisiju, Pasaules veselības organizāciju, tad ņemot vērā vides komitejas atbildu, atbildi, tad arī redzēsim. Par jautājumiem komisijai. Mēs uzdosim jautājumu komisijai par to, vai varam Uh, skaidri saņemt informāciju par uh, īpašiem produktiem, par, šiem, par šīm zālēm, informāciju un cēnu. Jo bieži vien šajā konkrētajā gadījumā nav runa vispār par zinātni un pētniecību, ir jārunā ļoti konkrēti par C hepatītu zālēm. Uh, par cēnu politiku, par uh, cēnu politikas vēsturi, un tad arī jārauga, kā komisija redz šīs uh, iespējas dalību valstīs, kā viņi vai viņi gatavi šādi rīkoties ar savu sabiedrību, kā to dara farmācijas kompānijas, prasīt 50 tūkstoši lielā, reizes lielāku cēnu par zālēm nekā tās maksā īstenībā. Jā, cik es saprotu, kolēģi arī piekrītam, un tad mēs tiešām varētu uzdot ļoti specifiskus un precīzi jautājumus komisijai. Labi, jautājums dienestiem. sekretariāts strādās, ņemot vērā to, kas šodien izskanēja, un tagad vārdu dodu komitejas priekšsēdētāji. Thank you so much and thanks to the petitioners. Paldies. Paldies lūguma raksta autoriem. Piedodiet, ka mums man uh, nesanāca piedalīties sanāksmē no paša sākuma. Vēlu tu visu labāko jums uh, nākotnē. Tagad turpinām, skatīsim nākamo punktu. Is, um, item 6, a petition uh, on. Um... Tātad uh, lūguma raksts par uh, dzelzceļa uh, centra izveidi Malagā. Lūguma rakstu pārstāvēs uh, mūsu kolēģi Albijos kundz lūdzu. Oh, so that we can move on with, with Protams, varētu tā mēs dēl klusāk. Paldies, lūdzu, Aldijos kundz vērtiem. Bueno, simplemente eh, este era un proyecto que se Paldies. Šis ir uh, projekts, kuram tiek prasīts finansējums. Es saprotu, ka komisija norādījusi, ka lūguma rakstu varētu slēgt, bet jāsaka skaidri, ja kādā brīdī Spānijas valdība nāk lajā ar jaunu priekšlikumu tad ir jāatver no jauna lūguma raksts. Arī, ja lūguma raksta autors neuzsāk visu šo procesu no sākuma, tad šis finansējums eh, vairs netiek paredzēts, bet gadījumā, tad, ja ir nepieciešams atvērt lūguma rakstu, tas ir jāizdara. Jā, labi, uzreiz vēršos pie komisijas. Te ir vairāki vārdi. Remas Florido kungs. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, šeit ir 240 līdz 2011 un 1536 līdz 2012 lūguma raksti. Tad došu vārdu kolēģiem. Arī no citiem ģenerāldirektorātiem. Es runāšu vidas ģenerāldirektorātu vārdā un runāšu par šo lūgumu rakstīšu no vidas aspekta un pēc tam došu vārdu kolēģiem no reģionālo lietu ģenerāldirektorāta. Tiks runāts par Eiropas finansējumu un pēc tam arī kolēģim būs vārds no konkurētspējas ģenerāla direktorāta, kur tiks uh, runāts par valsts atbalstu šajā dosjē. Tātad runa ir par diviem lūgumrakstiem. Un divi lūgumraksta autori arī ir dažādi. Viņi pārstāv dažādas asociācijas, taču mērķis ir viens un tas pats. Abi ir pret uh, tehnoloģijas centra un uh, dzelzceļa uh, eksperimenta centru izveidi uh, e, Malagā, Andalūzijas reģionā, Spānijā. Uh, Tātad šis dzelzceļa um, aplis, par ko runa? Runa ir par to, ka ir iecerē izveidot dzelzceļa centru, lai attīstītu ātru vilcienu, izstrādāt dzelzceļa, radīt arī uh, dzelzceļa inovācijas centru. Šis projekts skārtu Malagas provinces vairākas pašvaldības empresa pública ADIF perteneciente al Ministerio de Fomento. Un zināms un saim pārskata aizsardzības ministrija, bet lūguma rakstu autors ir uh, pret uh, šo projektu, jo tas varētu nodīt ļoti lielu kaitējumu teritorijai, teritorijas labi iekārtošanai, un šajā zonā ir arī ļoti bagāti atbilstīga lauksaimniecība. Lūguma raksta autori ir pret šo projektu, ņemot vērā tā negatīvo ietekmi uz vidi. Bet, ja tiek īstenots šis projekts, ir jāievēro vairāk nosacījumi. Sākotnēji mēs ir jau uzsākām formālu izmeklēšanu. Spānijas valdībai prasījām konkrēti informāciju par projektu, par vīdes direktīvas piemērošanu, direktīvu par ietekmu uz vidu novērtēšanu, kā arī dzīvotnes direktīvas ievērošanu, ņemot vērā tad arī šos pasākums un mūsu uzsākto izmeklēšanu apmainījāmies ar informāciju ar Spānijas atbildīgajām iestādēm saņēmām arī Spānijas attīstības ministrijas atbildi, arī no uzņēmuma ADIF, arī no vides ministrijas saņēmām atbildi, no Andalūzijas pašvaldības. Šīs projekts tika izvērtēts no uh, no vidas viedokļa pirms uzsākšanas. Tātad ir 2011. gadā veikts vides ietekmes novērtējums. Tas arī ir publicēts oficiālajā vēstnesī. Spānijas iestādes apliecina, ka 2000. gada dzīvotnes direktīva um, netiek ietekmēta, jo uh, šis dzelzceļa maršruts uh, apiet visas šīs uh, Natura 2000 teritorijas, aizsargājumās teritorijas. Līdz ar to nav identificēti pārkāpumi šo direktīvu sakarā, taču jānorāda, ka pastāv arī šaubas par šī projekta īstenošanu. Vai tas vispār tiks īstenots, to jūs arī norādījāt. Tādēļ arī vīdes ģenerāldirektorāts noslēdza šo izmeklēšanu. Uh, Līdz ar to jānorāda arī, ka arī Nacionālās tiesas Spānijā vairāk kārt ir skatījušas šo projektu, jo ir ļoti daudz asociāciju, kas ir pret šī projekta īstenošanu. Gan administratīvajā, gan krimināla tiesā ir skatīts šīs jautājums. Vēl tiesvedība notiek un iespējams, ka arī tie Nacionālās tiesa ir atbilstīgi spriedīs par šo. Un tagad arī jūs atļauju vārdu nodošu arī kolēģim no uh, reģionālā ģenerāla direktorāta, lai viņš jūs iepazīstinātu par šo jautājumu. Thank you very much. And I think I'll... Lielas paldies. Un es tulīt arī mm, došu vārdu nākamajam kolēģim un pēc tam arī uh, Eh, konkurences ģenerāla direktorāta pārstāvim, tā lai mēs visus jūs varētu uzklausīt un centieties izteikties īsi, jo mēs esam pārsnieguši paredzēto laiku. Labu pēcpusdienu, labdien visiem! Es esmu strādājis eh, pie komisijas pilsētu politikas eh, veidošanas Mm, savā ģenerāla direktorātā un mm, te notiek ERAF novērtējums, jo projekts pārsniedz 50 miljonus eiro. 2011. gada decembrī Spānijas valdība prezentēja šo projektu uh, saistībā ar tehnoloģiju attīstību, un eh, pēc tam komisija izteica veselu virkni uh, komentāru 2012. gada maijā, un uh, tika uzturēti sakari ar tiem, kas iebilda pret šo projektu, ekoloģistu asociācijām un arī platformām nē šim aplim, tāpat arī lauksaimnieki iesniedza sūdzības un iesniedza parlamentāros jautājumus. Ņemot to visu vērā, Spānija komisijai ziņē, ziņoja par finanšu, eh, vides attīstības eh, un eh, pārējiem aspektiem un arī sniedz atbildi par izteiktajām sūdzībām. Un Spānija bija gatava arī atsaukt savu projektu un piedāvāt jaunu versiju, kas arī tika darīts 2016. gadā. Šis otrais Spānijas priekšlikums neatbilda mm, visu problēmu risinājumam un nekliedēja. Uh, bažas. Un uh, uh, kopienas atbalsta regulā bija paredzēts projektu noslēgt 2017. gadā, bet Spānija nos, nolēma atsaukt šo uh, priekšlikumu līdz 13. gadam. Nebija šis finansējums saņemts no projektu un arī tas netiks darīts turpmākajos gados. Um, yeah. Good afternoon. Um, I'm here. Uh, Labu pēcpusdienu, jā. Es esmu no uh, konkurences ģenerāla direktorāta un es vēlētos sniegt uh, informāciju par valsts atbalsta aspektiem šajā gadījumā. Un tika informēts, uh, mēs saņēmām informāciju par šo tēmu 2016. gadā. Tātad um, bija eh, atsauce uz juridiskās noteiktības iemesliem, ka 300, eh, vairāk kā 300 miljonu eh, publiskais finansējums pilnībā tikšot sekts no ERAF un Spānijas valsts budžeta un ka tas nesaistās ar valsts atbalstu. Acīm redzot, tika atbalstī, ap, apliecināts, ka ja komisijas atbalsts sasauktos ar Spānijas sniegto finansējumu, tad tiktu piemēroti zināmi noteikumi, un komisija sākumā veica sākotnējo šīs informācijas izvērtējumu, un pagājušā gada martā, 2015. gadā, komisija, komisija sāka uh, izmeklēšanas procedūru šajā gadījumā. Uh, jo tika atklāts, ka pretēji Spānijas iestāžu teiktiem publiskais finansējums šai trešajai infrastruktūrai tiktu uzskatāms kā valsts atbalsts, un līdz ar to tas nebūtu savietojams ar mm, attīstības, inovāciju, pētniecības mm, projektu attīstīšanu, un komisija mm, savā lēmumā pauda bažas par to, ka Mm, projekts nu, principā nerisina būtisku tirgus mm, trūkumu, kas būtu kopīgās visu interesēs. Komisija izteica bāžas, ka nu, nebūs mm, reāla pieprasījuma pēc šāda veida struktūrām un iekārto, iekārtu izveidošanas, un komisija neuzskatīja, ka te varētu būt tāds stimulējošs efekts šīm, šim projektam, jo nebija paredzēts privātā investīcija piesaisti un arī noteikumi par maksimālo fonda lielumu R un D un I jomā nezinu, vai tiktu ievērot, un šajā formālajā izmeklēšanas procedūrā, kas vēl rīt, Gan Spānijas iestādes, gan arī mm, tirgus ieinteresētās puses, mm, potenciālie mm, centra izmantotāji un arī iespējamie eh, dalībnieki šajā centrā iesniedza savus komentārus un, kā jau minēju, tad procedūra un izmeklēšana vēl notiek un mēs pašreizējā brīdī analizējam iegūtos rezultātus, informāciju, kādu iegūstam šajā izmeklēšanas fāzē. Un mēs ceram, ka lēmumu būs ieņa, iespējams pieņemt šī gada pavasarī. Fine, like to to, to... Ļoti labi, tagad uh, aicināšu kolēģus izteikties. Albielas kundze, jums būs iespējams izteikties debašu noslēgumā pēc tam, kad uh, pārējie būs izteikušies, jūs, jo jūs arī pārstāvat lūgumrakstu iesniedzējus. Otrais lūgumraksta autors nav klāt, un tāpēc mēs abas, abas lūgumrakstus skatām kopā. Vai neviens nevēlas izteikties? Nu labi, tad tūlīt arī dodu vārdu jums. Paldies, es izteikšos pavisam īsi. Un te mēs patiesībā redzam lielisku piemēru tam, ka cīņa, ko veids asociācijas, var izvērsties veiksmīgi, jo šim projektam ir lauksaimniecības un vides mm, sekas, un tas nav mm, no anījo dēļ, bet tas ir mm, pateicoties Eiropas komisijai, Eiropas parlamenta, pateicoties šai izmeklēšanai, ka mums izdodas mainīt uh, lietas, un tas parāda to, ka sociālas dabas mm, cīnīšanās par savām tiesībām var nest augļus. Mm, acīm redzot, jā, nav bijis pieprasījums finansējums, jā, 2017. Mm, gadam, bet ja vēlreiz Spānija prasīs finansējumu tam, tad mums vajadzētu vēlreiz atvērt šo petīciju. Kabesons kundze, vai jūs arī vēlaties izteikties? Jā, es vēlos teikt, ka Es uzskatu, ka problēma kā tāda, mm, nu, tur jau tika teikts, ka šim projektam ir būtiska finansiālā ietekme teritorijā un no vides skatu punkta raugoties. Komisija nebija iebildumu pret to, ka te ir vairāk finansējuma problēma, no kurienes tas nāk un kā uh, to savietot. Bet tas nenozīmē, ka nebūtu ekonomiskā interese un ekonomiskie ieguvumi šajā projektā, un arī politiski varētu būt ieguvumi, bet mm, jautājuma būtība ir mm, dzelzceļš, un ja jūs vēlties to noslēgt, labi, bet ja vēlreiz projekts tiktu atvērts, tad uh, vajadzētu vēlreiz atvērt lūgumu rakstu ar nosacījumu, ka ir savietojamība ar finansējumu noteikumiem un to pieprasīšanu, jo finansējumam ir jāatbilst uh, reģionālās attīstības fondu noteikumiem. Nu, šķiet, ka te tādas ļoti spāniskas debates uh, turpinās. Uh, Jā, es vēlos teikt, ka lūguma raksts neatiecās tikai uz finansējumu, bet tur tika skārti ļoti daudzi citi jautājumi, kas pieskārās citiem aspektiem. Piemēram, tām, ka dažas pašvaldības atradās šīs trases vidū, un tur bija lauksaimniecības problēmas un citas, un ja tiešām būtu jauns finansējuma pieprasījums, tad vajadzētu atvērt lūgumu rakstu pašreizējā redakcijā ar tām pašām sūdzībām. Mēs taču runājam vienā uh, valodā, jā, mēs tiešām runājam vienā valodā, bet ir zināmas atšķirības. Otrais lūgumraksts vairāk akcentē konkurences aspektu un pirmais savukārt vairāk koncentrējas uz uh, plašākiem jautājumiem, kā tikai konkurence. Un es domāju, ka mēs eh, tagad varētu būt gandarīti, ka vispār ir lūgumrakstu komiteja Eiropas parlamenta, Eiropas institūcijās, un ka komiteja ir darījusi savu darbu, lai izgaismotu notikumus tik sensitīvā jomā no vairākiem skatu punktiem raugoties, un kā Albijāls kundze ļoti pareizi uzsvēra, mēs esam izdarījuši savu darbu, komisija turpina savu darbu, bet lūguma raksti ir mm, īstenojuši savus mērķus, un mēs tos abus varam noslēgt. Ja vien vēl kāds nevēlēsies izteikties tagad, tad tā es arī plānoju rīkoties. Lielas paldies un turpināsim darbu. Item, is... Nākamais darba kārtības punkts atzinība par pārobežu adopcijas atzīšanu. Mājā mūsu komiteja Marijas kungu iecēla par atzinuma autoru, par iniciatīvas ziņojumu. Mēs vēlējāmies tā tad atspoguļot tos jautājumus, kas tika apspriest sakarā ar iesniegtajiem lūgumrakstiem, un tad mēs pagājušā gada novembrī arī bijām Londonā, lai apzinātu uh, faktus, un jāsaka, ka šī uh, vizīte bija ļoti, ļoti auglīga un noderīga, un atzinums tagad būs pieejams kolēģiem jau drīzumā visās oficiālais ES valodās Un tagad došu vārdu jums, Mārijas kungs, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar savu darbu, bet lūdzu būsim lakoniski, jo laika vairs nav daudz. Paldies, Mārijas kungs! Paldies, priekšstādētais kundze. Pirmām kārtām es vēlējos pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbību Es gribēju pateikties arī uh, sekretariātam, jo pateicoties mm, sekretariāta darbam, mēs varējām sagatavot atzinumu, kas ir paprātam lielākajai kolēģu daļai. Jāsaka, ka adopcijas bieži tiek apspriestas mūsu komitejām. Un citreiz notiek tādas adopcijas, eh, kurās nepiedalās bērnu bioloģiskie vecāki. Vienmēr, kad mēs runājam par šādiem jautājumiem, tad ir jāpieņem eh, konkrēti lēmumi, kas īstenībā galvenokārt ņem vērā bērna labklājību. Tas ir galvenais eh, postulāts adopciju gadījumā. Protams, ir jāaizsargā gan bērnu, gan vecāku tiesības un ir jāievēro ES tiesības un, protams, arī attiecīgās valsts spēkā esošie likumi. Es domāju, ka Eiropas pilsonība varētu būt tāda kā bāze, uz kuras balstās bērnu un vecāku tiesības. Ja kāds ir Eiropas Savienības pilsonis, kāds no ES dalību valsts pilsonis, tad, protams, ir jāņem vērā tajā uh, spēkā esošie likumi un ir jāizvairās no lieka birokrātiskā sloga. Un, protams, ir jāparūpējas, lai bērni šādos gadījumos ciestu vismazāk Un ja, piemēram, kāda puse nav piekritusi šai adopcijai, vai nu bērns, vai vecāki, vai abi divi. Un e, regula 2201-2003 ir noteikti jāīsteno. Ir sevišķi 15. un 55. pāns. un jāpatur prātā iespēja, lai bērnu bioloģiskiem vecākiem ir iespējas kļūt par bērnu pastāvīgiem aprūpētājiem. Tā ir e, šī atzinuma galvenā būtība, galvenā doma, un, protams, es labprāt ieklausīšos arī kolēģos. Un tad varēsim vienoties par teksta redakciju. Paldies! Tagad došu vārdu referentiem. Pirmā Piters kundze. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Międzynarodowe adopcje. Priekšsēdētāji. Starptautiskās adopcijas tiek regulētas pateicoties Hāgas konvencijai, un tur ir arī ietvērta automātiska atzīšana. Ir tā tāda juridiskā noteiktība, bet ja mēs runājam par uh, tādām adopcijām, kas notiek starp dalību valstīm, tad jau situācija ir sarežģītāka. Piemēram, ja bērns tiek adoptēts nacionāli un vecāki izdomā doties uz citu dalību valsti. Brisele 2 tas nav regulēts. Tas varētu noteikti uh, nelabvēlīgi ietekmēt brīvu cilvēku pārvietošanos, piemēram vecāki izvēlas doties, nu vienalga kāda iemesla dēļ, uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, pārcelties uz turieni. Nu tāds ir viņa tiesības. Un tad viņi dodas uz kādu valsti, un tajā valstī adopcija nav atzīta. Līdz ar to viņi nevar saņemt bērnu pabalstu, nevar bērnu reģistrēt uh, pašvaldībā, pieteikt skolā un bērnam nepienāks veselības apdrošināšana un tā tālāk un tā joprojām. Jāsaka, ka likuma dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi, ņemot vērā šādas adopcijas, ir arī vecuma ierobežojumi, un Polijā situācija ir atšķirīga no Itālijā valdošās. Un papildus tam uh, var atšķirties arī definīcija par ģimeni. Ir valstis, kas, piemēram, atzīst homoseksuāls laulības, homoseksuāls pārus, bet ir valstis, tikai, kur tikai heteroseksuāli pāri tiek atzīti par ģimenēm. arī uh, ir atšķirīga likuma attiecībā uz to, kādu bērnu var adoptēt un vai bioloģiskiem vecākiem ir jāsniedz uh, sava piekrišanu vai nē. Ir valsts, kur tāds lēmums pieņem tiesa, citās atkal nē. Es domāju, ka referents atzinuma autors nav atbildējis uz galveno jautājumu. Tātad vai mums ir nepieciešama tāda automātiska adopcija atzīšana Eiropas Savienībā, un ja jā, kā tai jāizskatās? Vai autoram šķiet, ka ir jābūt saistošiem jurisdikcijas noteikumiem, tā kā tas bija iekļauts Brisele 2. Paldies, nu no, jā, tagad mēs ķeramies pie lietas. Tagad ar prieku došu vārdu kā Bizala kundzes, eh, kundzei, kas izteiksies Kozolīno kunga vārdā. Viņš, diemžēl, nevarēja šodien ierasties. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero efectivamente representar. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu īsi. Bet gribētu reaģēt uz kolēģi teikto. Ja mēs runājam pirmām kārtām par bērnu interešu aizstāvību, tas ir jāievēro vienmēr, tas stāv pāri visam. Diemžēl praksē nevienmēr tas tā notiek. Un, ja mēs runājam par bērnu tiesību konvencijas 21. pāntu, tur ir atsauce uz to, ka ir jāievēro visi pasākumi, lai izvarītos no bērnu tirzniecības. Nu, piemēram, bēgļu krīzes aspektā mēs to esam pieredzējuši. Otrām kārtām ir jābūt savstarpējai uh, pasākumu atzīšanai, ja mēs runājam par garantijām 93. gada Hāgas konvenciju un citu uh, likumdošanu. Ir uh, jāizvairās no uh, dalību valstu jurisdikciju konfliktēšanas un, protams, pirmam kartām ir jāievēro bērnu labklājība. Ja mēs runājam par starptautisku bērnu adopciju, ir jāpiedāvā visa nepieciešamā informācija un jāgarantē, lai visas puses varētu piedalīties procedūrā. Un, protams, eh, visa procesa laikā pirmām kārtām ir jāuzklaus bērnu viedoklis. Šeit varam runāt par uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas neseno uh, spriedumu, kas teica, ja konfl ka konflikta gadījumā prevalē bērna tiesības bērna labsajūta. Un jāņem vērā arī sociālā realitāte, jo, protams, ir eh, dažādi adopcijas gadījumi, dažādi scenāriji. Un, ja, piemēram, cilvēki uh, vēlas adoptēt bērniņu, tad ir jāievēro visi šie apstākļi. Nu, un sociālajie apstākļi, protams, nav mazsvarīgi. Eleonora, vai jūs kā koordinātori vēlētos kaut ko pateikt e, FDD grupas vārdā? Um, paldies. Jā, man liekas, ka ļoti pamatoti norādīt arī uz mūsu rīcības lauku. No vienas puses šeit ir likumdošanas elementi, viss, kas uh, saistās ar Eiropas Savienības likumdošanu. Uh, ko, kas mums ir, protams, jāņem vērā, uz ko jāatsaucas un jārauga, kur tad mēs varam iejaukties vispār, lai uzlabotu situāciju, jo īpaši, kas ir saistīts ar bērnu labklājību, mums ir jādara viss, lai to nodrošinātu, bet tad ir jārauga, kādi ir citi instrumenti, kādus varam izmantot, runājot tieši par bērna labklājību un uh, par uh, adopciju atzīšanu kas saistās ar to, ko mēs varam saukt par tā saucamo soft law, instrumenti, kas nav likumdošanas rakstura. Eiropas parlamentam arī šai komitejai ir jāstrādā vairāk tieši pie šāda veida instrumentiem, un tie jāpadara redzamāki. Lielā mērā var piekrist tam, ko teica um, šī atzinuma autors, vēlos tikai arī vēl papildināt ar dažiem elementiem, kurus vēlētos uh, jums paziņot. No vienas puses neapšaubām ir nepieciešama automātiskā adopciju atzīšana, svarīgi ir harmonizēt šo institūtu Eiropā, jo, diemžēl, situācija ir nepieņemama, bet no otras puses vajadzētu arī detaļās iedziļināties uh, vairāk analizēt šīs prakses, lai saprastu arī ņemot vērā lūguma rakstus, ņemot vērā arī faktu savākšanas misijas, kurās esam piedalījušies, ir jāņem vērā ļoti daudz dažādi aspekti, piemēram, atbalsts ģimenei, vecākiem kuri bieži vien atrodas ļoti sarežģītā situācijā, uh, Uh, tiek uzskatīti par neadekvātiem. Šādās situācijās mums ir jāvar arī Eiropas nacionālā līmenī sniegt ekonomisko atbalstu, kā arī sniegt visu atbalstu, lai varētu viņiem palīdzēt arī psiholoģiski. Tātad šajā ziņumā būtu arī jāuz jāuzsver uh, vēl šie elementi, lai varētu arī šie vecāki labāk aprūpēt savus bērnus. Tad vēl pārdomas uh, par uh, šo, šīm bērna interesēm. Nu, problēma te ir tāda, ka definīcijas, definīcijas nav skaidrs, definīcijas ir ļoti plāšas, interpretējumi var būt dažādi. Uh, arī ņemot vērā dažādās kultūras tradīcijas, dažādās izcelsmes valstis. Šajā sakarā ir tiešām jāpadzina analīze, tad arī ir jādefinē, kad mēs runājam par mm, interesēm, par bērnu šīm mm, augstākajām interesēm. Un pēdējais tas attiecas ne tikai uz to, ka ir nepieciešams harmonizēt adopcijas institūtu, bet arī jāpadziļina prakses, kādas uh, notiek dalību valstīs par šo uztici, uztici uzticēšanas pasākumu, jo tad, kad mēs runājām pār tām saucajām uh, piespiedu adopcijām bez piekrišanas, arī šai konkrētajā gadījumā mēs redzējām apvienotajā karalistē vizītes laikā, var tiešām arī uh, būt līdzīgas situācijas citās dalību valstīs. Te ir jāpadziļina arī šis jautājums, jāanalizē, kā notiek šī piespiedu adopcijas prakse. Bet, nu, diemžēl ar tas notiek, jo saņemam ļoti daudz lūgumu rakstu no dažādiem vecākiem, no ļoti daudz vecākiem Eiropas Savienībā pat. Thank you, Eleonora. And now the floor. Paldies. Un tagad Edvards. Merci, madame la présidente. Euh, effectivement. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā tradīcijas attīstās, mums arī ir jāparedz nākamās, nākamie lūgumraksti, kādus mēs šeit saņemsim. Man ir arī viens gadījums, es nezinu, vai par to ir jārunā atzinumā vai nē, bet varbūt mēs ar to varam palīdzēt vecākiem. Ir uh, šīs uh, surogātnāšu jautājums. Taču juridiski Te ir liels tukšums, pat ja mēs par to ļoti daudz runājam, jo arī paša bērna atzīšana bieži vien tiek apstrīdēta. Tā arī ir sava veida adopcija, protams, tā atšķiras no tradicionālās adopcijas. Un tā kā, nu, arī katrā dalība valstī situācija attīstās dažādi, es domāju, ka mums te iespējams, protams, šis nav vienkārši, sar, nav vienkārši jautājums, ir jāpalīdz uh, vecākiem, vai kādiem, kuri vēlas kļūt par, kļūt par vecākiem, kā viņi var īstenot savas tiesības, tad kāds ir šī bērna status, bērns, kurš ir iergūts ar uh, surogāts mātes stērpniecību? Te ir ārkārtīgi liels juridiskais tūkšums, bet par to tiek daudz plaši un ļoti kaislīgi runāts tad, nu, es nezinu, lai tad arī kolēģi spriež vai par to runāt atzinumā vai nē. Thank you very much. Paldies. Marijas kungs pateica ļoti labi. Tātad mēs rīkojamies bērnu labāko interešu vārdā. Nu, tas ir ļoti precīzi un tā pašā laikā ļoti tā vispārīgi teikt bet Marijas kungs jau nerakstīs uh, grāmatas par šo jautājumu, un viņam ir jāsagatavo atzinums. Tātad nevajadzētu te pārspīlēt. Mums vajadzētu arī padomāt par uh, varbūt darba grupas izveidi, bet, nu, mums ir jāpadomā, vai komisija ir kas piemitināms. Varbūt, ka jums nav daudz nekas sakāms, jo tas ir atzinums. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es eh, nerunāšu par atzinumu, bet līdzīgs jautājums tiek apspriests rītdien, tad varbūt rīt varētu visu apkopot, rezumējot. Paldies un liels paldies un noteikti varēsiet piedalīties eh, debatēs rītdien. Došu jums arī vārdu. Bet nu visam sava vieta. Tagad uh, paskatīsimies, kāds ir kalendārs. Do you still want to take the... Marijas kungs, jūs gribat vēl runāt? Labi. Ļoti, ļoti īsi. Gribēju tikai atbildēt uz dažiem izskanējušiem jautājumiem. Divas minūtes. Metin, uh, Kirjā Kabezon. Es gribēju teikt, ka varu piekrist Kabezon kundzei. par bērniem. Bērni, kas tiek pārvietoti šurpu turpu, ir arī ļoti daudz bērnu bēgļu. Mēs Lesbas salā apmeklējām šīs ģimenes bērnus, arī idomēni uh, uz robežas ar Maķedoniju. Ir ļoti daudz nepavadītu mazgadīgo, kas ierodas tagad Eiropā. Tā ir milzīga problēma, kas jāņem vērā. šis ziņojums tiek sagatavots, to ir sagatavojusi jūrija komiteja, un mēs sniedzam tikai atzinumu. Viņa ir atbildīgā komiteja. Ko teica kolēģis no ETP grupas, ir jārunā arī par valsts piedarību. Tas ir tāds kā pamats. Eiropas valsts piederība ir uh, nu, tāds kā pamats, lai risinātu vairākas problēmas. Mēs šeit runājam par pilsoņu labklājību. Es dzirdēju kolēģis, uh, piemēram, viņa izteicās uh, ETP grupas vārdā. Viņa teica, ka ir pāri, kas pārcēljas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, un tad adopcija netiek atzīta. Uh, Mums šī problēma ir jārisina, ņemot vērā Eiropas uh, valsts piedarības principu. Ja jūs esat Eiropas Savienības pilsons un jūs pārceļaties uz citu Eiropas valsti, ir teikts, ka Eiropas valsts piedarība nosaka arī jūsu pilsoņu tiesības. Ja tiek ierobežotas uh, jūsu tiesības, jūs varat atsaukties uz Eiropas valsts piedarības uh, hartu un nevajag šeit harmonizēt visu valstu uh, likumdošanas, mums vienkārši vajag īstenot Eiropas valsts piedarības statusu. Mēs esam pieredzējuši līdzīgus gadījumus arī apvienotajā karalistē. Runājot arī par aprūpētājiem, šeit, protams, ir jāsameklē arī juridiskais konteksts un priekšsēdētāji. Es gribēju jūs vēl informēt par to, ka es strādāju darba grupā bērnu intereses. Un Kārlsenas kundze būs arī pastāvīgā locekla šajā grupā, un es būšu viņas aizstāvējis. Lūdzu, iekļaujiet to arī protokolā. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Turpināsim darbu. Un tagad par grafiku. Tātad grozījumi ir jāiesniedz līdz 3. martam. Mēs balsosim 19. aprīlī un plenārs sēde tiks izskatīta, tātad plenārs sēdē tas tiks izskatīts 23. jūnija nedēļā. Nu, tas ir iespējams nav vēl apstiprināts. Paldies visiem, kas strādā pie šī būtiskā jautājuma. Tagad nākamais darba kārtības punkts, numur 8. Tagad es beidzot esmu tikus pie vārda, saka priekšsēdētāji. Atzinums par 2014. gada komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības likumu piemērošanu. Es esmu atzinuma uzmetuma autori, jāsaka, ka tas mūsu komiteja ir ārkārtīgi aktuāls temats. Es domāju, ka mūsu ārtaus būs ļoti svarīgs atbildīgajai komitejai, un mums jāņem vērā, ka dalība valstis ir atbildīgas par direktīvu īstenošanu laikā un atbilstīgi, un arī par Eiropas Savienības likumu ievērošanu. Bet mēs esam pieredzējuši vairākas reizes, ņemot vērā arī sasniegtos, eh, saņemtos lūgumrakstus, ka joprojām uh, transponēšana norisinās gausi vai pat uh, neatbilstīgi un arī mm, kādēļ mums ir jādara daudz vairāk. Komisija novēro Eiropas Savienības likumu transponēšanu, lai tas viss arī atbilst akī komunitēru. Es tātad atbalstu labākas likumdošanas, labāka regulējuma ievērošanu un arī mūsu pieņemto likumu aktualizāciju. Protams, mums jādomā, kā uzlabot Eiropas Savienības likumdošanas kvalitāti. Uh, vēl gribēju uzsvērt, es jau to pieminēju iepriekš, šis ir um, atzinums, ne grāmata, ne romāns, tādēļ tekstam ir jābūt īsam, precīzam, veltītam tikai konkrētajam jautājumam un pievēršoties tikai lūguma rakstu komitejas kompetencēm. Es, protams, saprotu, ka jūsu domas un atziņas uzlabos tekstu redakciju un ar nepacietību arī uh, gaida mūsu turpmākos sadarbības soļus, lai pieliktu punktu šaim atzinumam. Un tātad grozījumi ir jāiesniedz arī līdz 3. martam. Balsosim mūsu komitejā 19. aprīlī un plenāra sēdē jautājums tiks uzskatīts jūnija mēnesī. Vai ir kādi kolēģi, kas vēlas izteikties? Ēnu referenti sākumā ETP grupa. Šāki kungs, jūs gribat kaut ko teikt? Nē, nu no obligāti jums nav jārunā. Un very shortly. Eh, ļoti, ļoti īsi. Cecīlija. Jāsaka, ka jūsu atzinums mums ir pieņemams. Mēs arī dažus grozījumus sagatavosim, lai dažas detaļas noslīpētu. Paldies! Paldies, Pal, Eduārs. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, esmu Anu referentes, eh, referents Micikundis, tādā es nolasīšu viņu sacīto par jūsu atzinumu. Mana kolēģi ļoti labvēlīgi raugās uz jūsu atzinumu. Priekšsēdājas kundze piekrīt jūsu globālajiem mērķiem. Šajā atzinumā uh, Ļoti labs uzsvērts ir arī uzlikts uz pilsoņu iesniegtajiem lūguma rakstiem, uzņēmumu pilsoņu sabiedrības iesniegtajiem lūguma rakstiem, lai varētu sekot, kā tiek piemēroti īstenot Eiropas Savienības tiesību akti. Mēcīgi kundze arī pozitīvi raugās arī uz ganatiem, kas tiek sniegts lūguma rakstu aut to uh, autoriem, piemēram, pār lūgumlēks izskatīšanas datumu un tam līdzīgi. Tad arī ņemam vērā ļoti pozitīvo pilotu projekta ieteikumi, izteikts arī ieteikums uzlabot šo pilotu projektu, tas informācijas sniegšanu par lūgumu rakstiem, kas tiek izskatīti, taču Micī kundzei būtu arī vēl papildinājumi tekstā. Pozitīvs ieguldījums tas būtu jau atzino pozitīvajam garam piemēram, efektīvu konkrētu Eiropas Savienības tiesību īstenošana. Tas viss varētu vēl, varētu tikt uzlabots un viendabīgāk varētu tikt īstenot tiesību akti nepieciešama visaptveroša saskanīga īstenošana, kontroļu nodrošināšana, regulāra uzraudzība, izvērtēšana, kas balstās uz kvantitatīviem, kvalitatīviem kritērijiem, kā arī uz uh, salīdzinājumiem un paraugu praksi, un visbeidzot nulle tolerances politika ir jāīsteno attiecībā uz dalību valstīm, kas nepiemēro Eiropas Savienības noteikumus. Visos šajos procesos dalību valstis spēlē fundamentālu jomu. Ir absolūti vitāli, lai tiktu veikts vēl papildus darbs no dalību valstu puses pilsoņu uzņēmumu interešu vārdā. Es ceru, ka nelasu pārāk ātri tulkiem. Komisijai ir arī jāsako likumdošanas īstenošanai pēc pieņemšanas. Komisijai jāraug, lai pilsoņiem uzņēmiem būtu iespēja īstenot savas tiesības, kā arī jāparedz nepieciešamie kompensāciju mehānismi pilsoņiem, kuri uzskata, ka viņu tiesības ir pārkārtas. Informācija ir vēl viens svarīgs jautājums Mīcī kundzei. Uh, jo īpaši piekļuve informācijai, caurskatāmība un komisijas arī līdzdalību un sadarbību lūgumu rakstu komiteju. Aktīvāk ir jāiesaist lūgumu raksta autori arī pilotu projektā jāatvieglo dialogs starp pilsoņiem un nacionālajām iestādēm. Un visbeidzot par EFIT iniciatīvu labāku regulējumu, ko min Eiropas komisija un arī ziņotāja, mūsu politiskā grupā ir svarīgi garantēt dzīvumu līdztiesību, sociālo eh, vīdes, darba, patēriņu tiesības. Nedrīkst tikt vainot šajā procesā iniciatīvas jābalst uz skaidriem kritērijiem. Uh, runājot par mūsu likumdošanas tieši netieši ieteikmi, aizvērtējam tikai izmaksas, bet arī ieguvumi, pievienotā vērtība likumdošanai. Mēs nevaram aprobežoties tikai vienīgi ar ekonomiskiem aspektiem, jāņem vērā arī vidas sociālajie aspekti, bet tajā gadījumā palielināsies lūguma rakstu skaits. Paldies viņas vārdā! Pateicos jums un paldies arī Mīcī kundzei par to, ka tik liels darbs jau ir ieguldīts. Tas tiešām ir liels iedvesmas avots man. Paldies, ejam tālāk. Eleonora Evī, vai būtu kas sakāms? Nē, Marijas kungs. Eh, Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με τις ε, βασικές... Priekšsēdētāji, varu piekrist lieliem principiem uz ko balstās jūsu teksts. Mums būs vēl iespēja arī grozījumu formā ieviest izmaiņas. Vēlējos uzstāt uz to, cik svārīgi ir kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, piemērošanu. Tas ir, tas ir cieši saistīts ar mūsu lūguma rakstu komitejas darbu, jo mēs saņemam ļoti daudz dažādus lūguma rakstus par šo tēmu pateicoties diskusijām, kādas, no, kādas ir šeit mūsu komitejā, tad arī mēs norādam komisijai uz problēmām par tiesību aktu īstenošanu. Mūsu darbs atvieglo komisijas uzdevumu, ļauj arī identificēt pārkāpumus. komisija tad arī pati var lemt par to, vai tā ir jāvēršas tiesā pret kādu dalību valsti vai nē. Taču tas būtu jāierobežo. Mēs nevaram gaidīt 4-5 gadus, līdz uh, tiek uzsākta tiesvedība pret valsti. Es arī rakstīju rakstus publicējos par šiem jautājumiem. Tas ir tāds cieņas jautājums par visām iesaistītajām pusēm. Mēs nevaram tikai paļauties uz komisiju, vai tā vēlas vai nevēlas reaģēt. Par vispārējo iesniegsim grozījumus. Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri, kāds vēlētos izteikties par šo tēmu? Nē. Then. Labi, tad varam iet tālāk. Nākamais darba kārtības punkts - atzīnums par ANO konvencijas īstenošanu attiecībā uz tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Referenti ir um, Rasas kundze, lūdzu, vārds jums jāpaldies. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība ir pārakstījusi šo, atz, eh, šo konvenciju par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Arī esam parakstījuši protokolu par šīs konvencijas īstenošanu dalību valstīs. Ir, un, ir pieņemts arī rekomendācijas, tās rekomendācijas, ar kurām nāca klajā ANO, rekomendācijas, kas ir izstrādātas dalību valstīm, Eiropas Savienībai kopumā, arī izstrādājām uh, grupu uh, šeit, izveidojām grupu šeit Eiropas parlamentā, lai labāk varētu koordinēt darbu. Te piedalās uh, gan tiesības sārgs, gan Eiropas komisijas pārstāvi. Bet nu, mums tika lūgts, eh, lai mēs, eh, kā komiteja, tur nepiedalītos, lai nebūtu šo interešu konfliktu. Bet šeit piekrītu 76. 77. komentāram par neatkarīgu kontrolu uzraudzību un lai lūguma rakstu komiteja arī tajā varētu piedalīties. Mēs arī domājam par to, kā mēs varētu piedalīties Eiropas parlamentu vārdā. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāpiedalās uh, jo Eiropas parlaments atšķirībā no komisijas eh, nepiemēro šo tekstu, līdz ar to Eiropas parlaments var piedalīties šajā grupā. Lūguma rakstu komiteja ir atbildīgā komiteja, jo šī ir vienīgā eh, komiteja, kas ir atbildīga par eh, pilsē, pilsoņu tiesību ievērošanu, par atbilžu sniegšanu uz dažādiem lūguma rakstiem. Uh, Un arī tad pilsoņi šajā lūguma rakstu komitejā var iesniegt savu sūdzību, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas. Līdz ar to es domāju, ka jā, ir jāiz, jāiestājas par lūguma rakstu komitejas lomu lai šī komiteja varētu piedalīties arī uzraudzības komitejā. Mēs, protams, varam pieņemt ANO rekomendācijas, kur tiek arī teikts, lai komiteju um, sēdes būtu pieejamas arī zīmvalodā un brēlrakstā. rakstā. lai varētu sekot debatēm arī cilvēki, kuriem ir grūtības lasīt un dažādas citas, uh, citā veida grūtības izsekot uh, debašu norisēm. Mēs arī priecājamies par 12 par aicinājumu raktu, kā arī par struktūra fondu izmantošanu, lai struktūra fondu būtu pieejami visos līmeņos. Visi iekļaujošā sistēma ļoti svarīga, lai visi varētu piekļūt izglītībai. Atsācamies uz Marakešas līgumu, lai varētu arī piekļūt visiem publicētajiem darbiem, kurus ir publik, kur autori cilvēki ir invaliditāti. Noslēgumā. Šo atzinumu izrādās vairākas uh, komitejas, tā skaitā nodarbinātību, uh, sieviešu jautājumu un komiteju un citi. Es pati esmu arī sieviešu komitejas pārstāve. Ļoti svarīgi Eiropas parlamentā ir izveidot uzraucības eh, grupu. Tas ļaus mums arī turpināt šo cīņu. Mums ir jāsaņem pietiekams atbalsts arī no sekretariāta, no jau arī par šo ir iz, izteicies, ir eh, no komentāri, tie ir jāizanalizē. dalību valstīm noteikti jāiepazīst ar šīm rekomendācijām, aspektiem par principu īstenošanu Eiropas parlamentam jāspēlē aktīva loma. Par grozījumiem varat iesniegt tos līdz 3. martam. 19. aprīlī notiks eh, balsams lūgumrakstu komitejā. Paldies! The, the Tagad došu vārdu ēnu referentiem S un D ēnu referente ir Solēdāda. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies, Rosa. Tas eh, ir visai visaptvarošs mm, referē ziņojuma projekts, un eh, te ir vesela virkni dažādu tēmatu, un arī sensitīvu tēmatu, kurus mēs vēlamies risināt, un uh, Tas arī tika minēts un prezentēts par pašu formu. Mēs, protams, prasīsim uh, to, lai konvencija tiktu ratificēta dalību valstīs un arī, uh, lai būtu uzraudzības mehānisms katrā dalību valstī tā, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespēja mm, informēt par to, kā notiek viņu uh, tiesību ievērošana. Tas ir mm, arī bērnu temats, uz kuru mēs vēlamies likt akcentu, un tika minēts par to, ka būtu ļoti svarīgi jau uh, ļoti agrīnu izglītību mm, piedāvāt bērniem un bērniem ar invaliditāti, jo īpaši viņi ir īpaši neaizsargātā situācijā, lai viņi varētu arī informēt par to, mm, kā attīstās uh, viņu stāvoklis un arī paust savus bažas un satraukums, un tas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu mm, piedalīties visās eh, aktivitātēs. Tad eh, par sievietēm tur arī vajag mm, šo dimensiju iekļaut, jo sievietēm ar invaliditāti ir eh, jāsaskaras ar mm, divkāršu dimensiju un jāpieņem pasākumi, lai cīnītos pret šādu veidu diskriminācijām. Un tāpat ir jārunā par uh, juridisko kapacitāti, jo cilvēkiem ar psihiskās darbības traucējumiem ir grūti būt neatkarīgiem, jo īpaši saistībā ar juridisko kapacitāti ir jādomā, kā mm, varētu atrast atbilstīgus pasākumus, lai šie cilvēki arī varētu būt neatkarīgi un autonomi, lai varētu arī īstenot savus vēlēšanu tiesības. Kā zinat, vairākās valstīs ir ļoti ierobežojoša uh, Mm, um, interpretāciju balsošanas tiesībām vajadzētu to pārskatīt. Un tāpat vēl ir arī jautājums par mm, um, autonomiju kā tādu cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņiem būtu pieeja tiesām un uh, šiem cilvēkiem ir ekonomiskās grūtības, mm, darba atrašanas ziņā. Nav šiem cilvēkiem arī tik liela pirktspēja salīdzinājumā ar pārējiem un uh, ir svarīgi, lai mēs eh, runātu par šo cilvēku situāciju un svarīgi, lai šiem cilvēkiem būtu piekļuve tiesām un tā, lai viņiem nebūtu jāsaskarās ar kādiem ierobežojumiem, vajag eh, bezmaksas un vispārēju piekļuvi nodrošināt eh, tiesām. Un tāpat arī par ģimenēm ir jādomā par cilvēkiem, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs nevaram runāt par šiem cilvēkiem atsevišķi, ir jārēķinās arī ar to, ka. Mm, invalīdiem tiek sniegts atbalsts no ģimenēm un ir jāpadara redzamāka mm, palīdzošo cilvēku loma, ka varētu paredzēt arī kādu kompensāciju viņiem. Tad runājot par veselību, ir svarīgi izvairīties no diskriminācijas veselības aprūpas pakalpojumos, jo īpaši seksuālās veselības jomā ļoti bieži šiem, tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem ir mazāk tiesību un ir jāliek akcents uz veselību, uz seksuālo veselību un tiesībām, kādas ir šiem cilvēkiem, tā lai viņi var šīs tiesības izmantot un ir arī dažādi mm, atsauces centri, mm, kurā eh, tiek eh, sniegta mm, aprūpe, uh, Un vēl es vēlētos pievērsties Eiropas eh, likumam, ka vajadzētu mm, tiesību aktu par tiesībām uz pieejamību, ka vajadzētu runāt par eh, kopumā Eiropas telpu pieejamības jomā, ka es nerunāju tikai par fizisko mm, piekļuvi, bet arī par sociālajām tiesībām un citām. Tur ir jāveic eh, saskaņošana arī mm, saistībā ar pakalpojumiem, kas tiek sniegtas no dalību valstu puses arī mm, medicīnas jomā ir starptautiski novērtējumi, un Eiropas Savienībā vajadzētu centies saskaņot eh, izvērtējumu mm, saistībā ar invaliditāti. Un runājot par mm, digitalizāciju, mēs eh, grasāmies ieviest Eiropas eh, digitālo telpu, Un mēs te nerunājam par cilvēkiem ar invaliditāti, tā ir kļūda, tas būtu jākompensē un vajadzētu uzsvērt arī e, šo aspektu. Liels paldies, jā, es redzu, ka jūs esat ļoti iesaistījušies šajā tematā, bet, nu, atcerieties, ka tas mm, nav punkts, kurā vajadzētu pilnīgi visu salikt, bet tikai galvenos virziens, galvenās līnijas, kuras Roza tad apkopos savā atzinumā. Alde ēnu referenta ir Beatrisa. Nu, divas minūtes, divas minūtes jūs rīcībā, jo mēs jau 40 minūtes kā esam iekavējuši. Jā, paldies, es izteikšos pavisam īsi. Mm, mēs pilnībā piekrītam izvēlētajai pieejai. Es atbalstu šī atzinuma projekta struktūru. Mm, un ir ļoti svarīgi, lai būtu kāds instruments mm, šīs grupas, cilvēku grupas ar invaliditāti sakarā. Un es vēlētos arī runāt par eh, konsultāciju ilgumu komisijas ietvaros par piekļuvi. Mēs arī esam uh, iesnieguši galvenos elementus. Mums jābūt ļoti precīžiem šajā atzinumam, lai tam būtu arī e, pievienotā vērtība. Uh, e, Prieks, liels paldies, Beatrice, ka bija tik kodolīga. Marijas kungs, es ceru, ka jūs arī mm, sakosiet šim piemēram. Mēs piekrītam Estarās kundzes teksta priekšlikumam mums bija iespēja runāt par šo tēmu, bija arī dažādi pasākumi. Ir nepieciešams, lai ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām tiktu ievērot, un mums ir arī jāratificē Mārakešas līgums. Tās ir ļoti svarīgas lietas. Mums ir jāatbalsta cilvēki ar invaliditāti, jo īpaši uh, ekonomiskās krīzes brīdī, kādu piedzīvojam Eiropas Savienībā kopumā, un jo īpaši tajās valstīs, kurās ir noslēgts saprašanās memorands, kā piemēram Grieķijā, kur ir jāpieņem īpaši pasākumu, lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti saistībā ar eh, piekļuvi zālēm, mm, eh, darba vietām un par pārējo, tad uh, iesniegsim grozījumus. Lielas paldies, Eleonora. Tagad, jā, paldies. Es arī izteikšos pavisam īsi. Es vēlējos akcentēt punktu, kas man ir ļoti svarīgs šī mm, ziņojuma sakarā. Te ir runa par pāreju no mm, situācijas, kurā tiek sniegts atbalsts institūcijās un uh, veselības aprūpi, kas tiek eh, sniegta lokāli un ģimenē, ir jāsaskaņo mm, eh, to cilvēku tiesības, kas eh, Mm, palīdz, kas eh, aprūpē cilvēkus ar invaliditāti, jo īpaši tiem, kuriem ir smagas problēmas, un šie cilvēki netiek atzīti. Es domāju, ka šie mm, temati būtu jāņem vērā, un mēs arī iesniegsim grozījums par to. Paldies tagad, Alviolas kundze. Liels paldies, es eh, izteikšos pavisam īsi, jo mēs eh, iesniegsim grozījumus. Vēlējos tikai runāt par diviem aspektiem ir nepieciešami valstu resursi, mm, kas nodrošinātu cieņpilnu dzīvi visiem cilvēkiem, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, un tā kā ir taupības eh, politika, mm, tad eh, īpaši nodarbinātības centri un arī mm, eh, saistītās struktūras ir tikušas slēgtas, un tur vajadzētu nacionālā līmenī rīkoties, un nepieciešams arī uh, vairāk iesaistīt sabiedriskajā dzīvē cilvēkus ar invaliditāti. Un jāatgādina 29. pants šajā konvencijā, kur ir teikts, ka valstis nodrošinās cilvēku ar invaliditāti piedalīšanos sabiedriskajā un publiskajā dzīvē. Ir valstis, kurā cilvēki neizmanto, mm, nevar izmantot šīs iespējas. 80 tūkstoši cilvēku Spānijā nevarēja piedalīties vēlēšanās, viņam nebija uh, Mm, vēlēšanu tiesību, e, jo viņi netika uzskatīti par tādiem, kuriem būtu šī kapacitāte. Un mm, ANO e, vērsās pie Spānijas, mm, prasot reformēt vēlēšanu likumu, bet tas netika darīts. Un ļoti svarīgi pievērsties šim jautājumam ne tikai Spānijā, bet arī e, visā pārējā Eiropas Savienībā, jo šiem cilvēkiem ir jāļauj īstenot savas demokrātiskās politiskās tiesības un darboties uh, un politiskajā dzīvē. Liels paldies, vai komisija vēlas izteikties par šo tematu? Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi. Vēlos tik teikt, ka šis eh, atzinuma projekts mums šķiet ļoti interesants. Nu, varbūt 11. punktu varētu precizēt, kas tad tiek gaidīts no komisijas saistībā ar invaliditātes definīciju, jo konvencijā šī definīcija ir un mums būtu ļoti grūti uh, iet tālāk, varbūt eh, vismaz neformāli varētu sniegt kādu skaidrojumu. Un mm, tad tīri informatīvi mēs atbalstam to, ka papildu protokols tiktu ratificēts, tomēr ir vairāki juridiski aspekti, kas parādās, jo atzinumā arī te ir redzams, ka ir jāprecizē dažas lietas, lai beigās nesaskartos ar kādiem pārsteigumiem, kā tas bija saistībā ar uzraudzības mehānismu. Un mēs tad eh, vēl runāsim ar parlamentu par šo tēmu, un mēs jau iepriekš pateicamies komitejai par atbalstu uh, mūsu pieejamības aktam European Accessibility Act, par kuru noteikti tiks diskutēts arī jūsu komitejā. Paldies! Paldies jums! Rosa uh, man sāka, ka vairs nevēlas izteikties. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. Uh, marts. Eh, Petī komitejā balsojums par 17. aprīlī un visticamāk plenāra sēdē balsojums būs jūlijā. Nu, lūk, ar to tad arī noslēdzam komitejas sanāksmi. Tagad pārējām mm, koordinātoru sanāksmes režīmē, tāpēc lūdzu tiem, kuriem nav paredzēts piedalīties koordinātoru sanāksmē, pamest telpu pēc iespējas steidzīgāk.